Madame Grappini, vous aviez euh, quelque chose à dire? Grappini kundze, vai jūs eh, vēlējāties ko teikt deputātiem, pirms mēs pāriesim pie balsojuma? Paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlētos jūs informēt saskaņā ar reglamentu, ka um, debašu laikā ar Beļģijas eh, premjeru um, bija kāds kolēģis, kas um, um, izmantoja iespēju izteikties Mani patiešām šokēja tas, ka e, šāda veida diskriminācija e, notiek Eiropas parlamentā. Šīs e, termins, kas tika izmantots attiecībā uz sievietēm, nav akceptējams. de la République du Kyrgyzstan, le Yogorku Kengesh, qui est au Parlement européen.